Chers collègues, bonjour à tous. Labdien, dārgie kolēģi! Sākšu ar dienas kārtības pieņemšanu. Var iedomāties, ka nav nekādu izmaiņu, un to mēs varam pieņemt. Un uzreiz pārēju pie otrā punkta. Parlaments pie, nolēma pieņemt ieteikumu augstajam pārstāvim un padomē balstoties uz 118. pantu, gatavoja 2020. gada eh, kodola ieroču neizplatīšanas līguma pārskatīšanu. Eh, Referents ir Svens Miksers. Pirmā viedokļu maiņa par ieteikumu projektu notika pagājušā nedēļa, 23. janvārī, apakškomitejā. Pieņemšana plenāra sesijā ir paredzēta 14. nedēļā, proti 2. marta plenāra sesijā. Parlaments lēma pieņemt arī iniciatīvas ziņojumu par izaicinājumiem un perspektīvām, daudzpusējiem režīmiem, eh, ieročiem un atbruņošanās kontrolē. Pirmie apsvērumi notiks pēc desmitās eh, kodolieroču neizplatīšanas līgumā mm, pārskatīšanās konferences. Sveicu Idzumi Nakamitsu, ANO ģenerāla sekretāra vietniece un augsto pārstāvu atbruņošanās lietās. Sirsnīgi sveicu Nakamitsu kundzi, kas pieņēma mūsu uzaicinājumu uz šo viedokļu apmaiņu apakškomisijā. Un delegācija ar attiecībām ar ASV, un es sveicu tās vadītāju Džekiju Džonsu, kas ir šodien. Mēs tikamies 2019. gada oktobrī Ņujorkā, apvienoto nāciju telpās, un tagad tiekamies Briselē, Eiropas parlamentā, lai pievērstos jautājumam, kas pēdējos jau gad, mēnešos ir kļuvis ļoti būtisks - 2020. gada pārskatīšanās procedūra, kodola ieroču neizplatīšanas līgumam un nākotne kodola ieroču kontrolē un atbruņošanās. Šogad mēs atzīmējam 50. gada dienu šim līgumam, kas ir stūrakmens pasaules atbruņošanās režīmā, Kopš 1970. gadā tas stājās spēkā. Līgums ir būtiski veicinājis kodolieroču neizplatīšanu un atvieglojis mierīgu pārēju pie kodolenerģētikas un veicinājis tādu zonu izveidošanu, kas brīvs no kodolieročiem. Pašreizējā kontekstā, kad starptautiskā drošība pasliktinās, kodolieroču nozīme joprojām pieaug, nu, tie ir arī priekšplānā un arsenāla modernizācija, pateicoties jaunajām tehnoloģijām, arī jāņem vērā. Riski drošībai ir pasliktinājušies, ņemot vērā iespējamās, iespējamos kiberuzbrukumus pret kodolu ieročiem, kā arī to pārvaldības un kontrolas sistēmām. Pēc dažiem mēnešiem līgums desmito reizi tiks um, izskatīšanas procesā nodots. Uh, Un situācija diezgan sarežģīta, progresa nav denuklearizācijā Korejas eh, pussalā. Amerikāņu iziešana no līguma par kodolieroču e, kopējā vispārprotošā rīcības plāna, un e, Francija, e, Vācija un apvienotā karaliste veicināja strīdu regulēšanas mehānisma aktivāciju, un situācija joprojām ir ārkārtīgi sarežģīta. Ņemot vērā, ka pēdējā konferences, pārskatīšanas konferencē nebija progresa, šoreiz mēs nevaram atļauties noslēgt šo procesu bez taustāma rezultāta. ANO un Eiropas Savienībai jābūt vienotām un jāstrādā roka rokā, lai palīdzētu līgumslēdzējām pusēm uzsākt dialogu, kas vērsts uz rezultātiem un ļautu atjaunot uzticēšanos un identificēt sarunu pamatu. Visu interesēs ir saglabāt pasaules apbruņošanās arhitektūru, un līguma parakstītājiem jāatrod konsens, lai saglabātu un nostiprinātu līgumu un tā trīs pīlārus, kas ir savstarpēji saistīti un savstarpēji nostiprina viens otru. Un mēs ticam, ka visas dalība valstis pilnībā iesaistīsies, lai virzītos priekšu um, šos procesus kodola atbruņošanās jautājumos - sastāpējās uzticēšanās atjaunošanu, atbalsts pasākumiem, lai samazinātu kodolieroču nozīmi politikā un nacionālajās doktrīnās, nostiprinātu valstis sadarbību, samazinātu kodola riskus un nostiprinātu no kodolieroču neizmantošanu. Pēc tam, kad pagājuši gadu izjuka vēl viens būtisks instruments, Līgums par vidējās un tos darbības kodolieročiem, kas desmit gadiem bija viens no pīlāriem, parlaments nāca klajā ar aicinājumu abiem parakstītājiem, ASV un Krievijai, uzsākt divpusējo dialogu, kas būtu konstruktīvs, uzsākt di diskusijas ar citām kodolu valstīm, lai panāktu daudzpusēju nolīgumu šī, šai ieroču kategorijai eh, ANO uzraudzībā. Šodien mēs atjaunojam savu aicinājumu minētajām divām valstīm, lai tās atjaunotu dialogu un īstenotu juridiski saistošu instrumentu tuvas un vidējas darbības raķetēm un apņemtos pirms pārskatīšanas konferences pārgarināt jauno startu līgumu. Šodien pastāv eksistenciālas briesmas cilvēcei. Un Eh, līdz ar to nepieciešama ieroču kontrole un tās pastiprināšana. Eiropas Savienība sadarbībā ar ANO izvērsīs visas iespējamās pūles, lai pārskatīšanās konference ļautu ielikt stabilos pamatus un sasniegt reālu progresu atbruņošanās procesā nākamajā desmitgadē. Nakamitsu kundze, jūsu uzdevums nav viegls, Ļaujiet jums apliecināt, ka mēs pilnībā atbalstām visu šīs apakškomitejas locekļi, jo šajā darbā. Un došu vārdu tagad jums. Thank you so much, man. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze, par šo um, ārkārtīgi uh, laipno, bet arī ļoti pamatīgo iepazīstināšanu. Uh, ar tēmām, kuras apspriedīsim šodien. Esmu ļoti pateicīga par šo iespēju vērsties pie eh, būtiskām eh, komitejām Eiropas parlamentā attiecībā uz atbruņošanos. Īpaši pievērsīšos gaidāmajai 2020. gada pārskatīšanas konferencei attiecībā uz NPT, kodolieroču neizplatīšanas līgumu, bet arī runāšu par tēmām par iespējamo jauno redzējumu attiecībā uz bruņojumu kontroli un atbruņošanos, jo balsis, kas eh, par to izskan, tiek eh, arvien vairāk sadzirdētas eh, daudz kur pasaulē, to starp ar Eiropas galvaspilsētās, to starp arī jāņem vērā Eiropas Savienības balss šajās tēmās. Es ticu, ka atbruņošanās ir nacionālās drošības jautājums. Apvienotajās nācijās mēs bieži vien runājam par atturošo starptautisko drošības vidi. Iespējams, jūs arī to ļoti akūti izjūtat uh, savā kontinentā. Vēlētos jau no paša sākuma norādīt, ka mēs uh, apvienotajās uh, nācijās uh, šo atbruņošanos un bruņojumu kontroli redzam kā instrumentus, eh, lai panāktu drošību. Tie nav tādi utopiski sapņi. Mēs patiesībā vēlamies eh, apspriest un padziļināt iesaisti atbruņošanā, jo mums ir jāveido drošāka pasaule. Un no šīs skatu punkta raugoties, mm, fakts, ka ieroču kontrolas eh, tīkls, eh, cauradzamība un eh, ticamības eh, veidošanas instrumenti tika veidot iepriekšējā augstā kara laikā un arī mm, pēc tā. Tas viss notika tāpēc, ka daudzas valstis pasaulē jūta, ka šie instrumenti būs patiešām nepieciešami drošībai, jo īpaši šajā kontinentā. Jūs pieminējāt priekšsēdētāju INF eh, līgumu, eh, kas eh, izrietēja no Eiropas Savienības raķ, no ASV raķešu krīzes. Un jo īpaši INF kontekstā Eiropas pilsoņi tagad tiek pakļauti vidēja radiusa raķetēm, un tā ir Eh, nopietna tēma. Un mēs eh, arī izjūtam tieši tāda paša eh, pie, rakstura mm, pieaugošas sajūtas, ka mēs pievēršamies arvien neparedzētākai, nestabilai videi. Šī iemesla dēļ mm, mēs uzskatām, ka turpmāks progress, padziļinātākas diskusijas par uh, tēmām, kas saistās ar bruņojumu kontroli, neizplatīšanu un atbruņošanu, ir tiešām absolūti nepieciešamība šajā mm, kontekstā. Un tad, nu, to ņemot vērā, 2020. gads ir īpaši zīmīgs. Uh, tas līdzi sev nes virkni pavērsienu punktu, kas gan piedāvā iespējas, gan arī var radīt riskus attiecībā uz globāliem atbruņošanās pūliņiem. Kā jūs pieminējāt, iespējams viens no svarīgākajiem elementiem ir NPT pārskata konference. Pie tās vēl atgriezīšos, runāšu par to nedaudz eh, sīkāk pēc brīža. Nu, bet Eiropas Savienība un tās eh, dalību valstis jau ir eh, likušas uzklausīt savu balsi, paužot galveno atbalstu attiecībā uz bruņojumu kontroli un atbruņošanos. Jūsu mērķis, tāpat kā apvienoto nāciju mērķis, ir ir eh, tāds, lai pilnībā izskaustu kodola ieročus un citus masu iznīcināšanas eh, ieročus jau no paša sākuma. Vēlējos pateikties Eiropas Savienībai un tās eh, dalību valstīm par atbalstu un kopīgu darbu apvienoto nāciju fórumā, kur tad tika pausts šāds viedoklis, kas mums ir ļoti svarīgi. Uh, Nezinu, vai esat lietas eh, kursā, bet es ceru, ka esat ģenerāla sekretārs 2018. gada maijā. Um, publicēja savu darba programmu attiecībā uz atbruņošanu. Eh, tas ir visaptvarošs, bet ne pilnīgs Mm, situācijas raksturojums. Tur ir arī pieminēta virkne praktiski ierosinājumi, kā ANO dalību valstis var mm, palīdzēt virzīt uz priekšu atbruņošanos. Tostarp arī 14 e, ļoti konkrētas e, rīcības tika pieminētas. Vēlreiz ar lielu pateicību varu teikt, ka Eiropas Savienība ir bijusi ļoti spēcīga atbalstītāja un uh, līdere šajos rīcības punktos, un man vienmēr ir prieks apvienotajās nācijās strādāt kopā ar Eiropas Savienību pie šīm tēmām. Sākšu runāt par uh, NPT pārskatīšanas konferenci. Tā notiks Ņujorkā no 27. aprīļa līdz 22. maijam Tas ir ļoti svarīgs brīdis uh, pašam līgumam. Šis uh, gads uh, būs gads, kurā aprit 50. gada diena kopš NPT stājās spēkā, un 25. gada diena kopš tā mm, pagarināšanas beztermiņa. Es domāju, ka mm, piekritīsit, ka NPT sniedz taustāms drošības iegūmus visām pusēm, piemēram, NPT Uh, uzliek uh, par pienākumu ievērot uh, pārbaudāms mm, pienākums attiecībā uz neiegūšanu un neizstrādāšanu kodolieročiem. Tas ir ļoti svarīgi starptautiskā kopienā. Vēl NPT arī ietver sevī um, juridiski saistošas apņemšanās visām valstīm pusēm, lai panāktu kodolieroču izskaušanu. Un tā tad. tad piecas eh, eh, kodola valstis arī ir uzņēmušās eh, saistības atbilstoši NPT. Tātad ir arī gada diena NPT mm, šogad, un mēs tiešām ANO vēlamies izmantot šo komeratīvo mm, iespēju, atceras iespēju. Tajā pašā laikā ir arī būtiski izaicinājumi, kas ir jāpārvar. Plaši mm, eh, ieskicēšu trīs no tiem. Vispirms eh, atturošais globālās drošības mm, satvars, jeb vide, to jau es pieminēju, tas eh, taustām ietekmēs NPT pārunas. Protams, krietni vien antagonistākas mm, attiecības starp piecām kodola valstīm uh, Eh, radīs arī satraukumu un bažas, un šīs piecas kodolvalstis vienmēr ir paudušas ļoti spēcīgu interesi parūpēties par to, lai MPT ir aktuāls, spēcīgs, eh, pie labas veselības. Tomēr vienošanās starp šīm piecām valstīm pusēm ir eh, sākusi vājināties. Tas vēl tāds mazākais, ko var teikt, un tas būtu viens no strateģiskajiem izaicinājumiem, kas jāpatur prātā. Otrs - reģionālie jautājumi. Tas varētu sarežģīt eh, situāciju vēl tālāk, jo īpaši turpmākas nesaskaņas eh, par problēmām kodola programmas sakarā Irānas eh, Islāma republikā. Uh, Es zinu, ka tas eh, arī jūs ļoti lielā mērā satrauc. TNPT kontekstā eh, arī mums tas rada satraukumu. Trešā lieta - neapmierinātība nekodola valstu vidū. Uh, attiecībā uz progresa trūkumu pretī kodola atbruņošanai. Es pieminēju, ka ir juridiski saistošas apņemšanās, kuras kodola valstis ir uzņēmušās saskaņā ar NPT. Tomēr ir bijis ļoti neliels progress, jo īpaši pēdējos gados. Tas ir radījis daudz Mm, frustrācijas un neapmierinātības eh, nekodola valstu vidū. Tika novērots, ka eh, viens eh, no mm, redzam, redzamiem aspektiem NPT 95. Mm, gadā bija līdzsvars attiecībā uz līguma piemērošanu trīs pīlāros, protams, miermīlīga izmantošana, neizplatīšana un atbruņošanās nesenājs eh, progress mm, un pēc tam mm, tā kritums, jūs piedāv, pieminējāt priekšsādātājs kundze, modernizāciju, mm, atbruņošanās, šo eh, jautā, šo situāciju Mm, lieka vēlreiz pārskatīt vairākās valstīs, tīpaši, kad raugāmies uz atbruņošanās apņemšanos 2000. un 2010. gada pārskata konferencēs. Šie ir trīs lielie izaicinājumi, kurus novērojam pirms došanās uz 2020. gada pārskata konferenci. Un valstis puses jau daudz laika pavadījušas pārdomājot, kādu uh, Mm, kādai vajadzētu izskatīties 2020. gada pārskata konferencei, eh, kādas eh, problēmas mm, eh, liktu paredzēt mm, kādu atbalstu. Ir jautājumi, kurus nevar iepriekš pirms konferences atrisināt valstis, puses tiksies un tad arī iedziļināsies e, diskusijās Ņujorkā, bet e, mēs varam norādīt uz dažiem elementiem jau tagad, kas visticamāk e, būs daļa no risinājuma, lai kāds tas arī nebūtu, nu, ka šāds risinājums arī būs mājām. Pirmais, es ceru, būs vēl atkārtota atkārtošanu apņemšanām, kas bija iepriekšējās konferencēs, un arī jauna politiska apņemšanās pātrināt eh, to eh, piemērošanu, to starp konkrētu eh, atskaites punktu specifikāciju, lai mēs varam uzraudzīt to, kā progress notiek. Otrs - pastiprināta piekļuve miermīlīgajam uh, kodola tehnoloģiju izmantošanam, jo īpaši tie, to, kas palīdz risināt ilgspējīgas attīstības mērķus SDG. Un tad vēl apņemšanās pastiprināt um, kodola ieroču neizplatīšanas pasākumus, jo īpaši domājot par iespējamiem vājajiem punktiem, uh, kurus uh, izceļ jauno tehnoloģiju parādīšanās. Un tad vēl plašāka izpēta praktiskajiem pasākumiem. Patiešām drošības vide ir sarežģīta, tomēr ir daudz lietas, kuras varam pragmatiski runājot darīt, lai uh, iestātos par bezkodolieročiem uh, brīvas uh, pasaules atbalstīt iniciatīvas, lai attīstītu atbruņošanās verifikācijas standartus, un tās ir ļoti tehniskas diskusijas, bet tieši šādas lietas mēs varētu darīt. Kad eksperti tiekas un apspriež tehnikas un uh, kapacitātes uh, kodola atbruņošanās verifikācijai. Šīs ir idejas, kas parādījās procesā, uh, kas palīdzēja sāgatavot retkomu. Un vēl labas ziņas ir tādas, ka Retkona uh, uh, priekšsēdētāja kandidāts uh, Slovenens būs Ženēvā rītdien. Es pati rīt no rīta došos uz Ženēvu. Mm, ļoti gaidu mūsu tikšanos, lai detalizētāk apspriestu šīs problēmas. Tāpat ir ļoti svarīgas sagatavošanās diskusijas. Uh, kas šajā saistībā notiks Ženēvā. Un nu, pie tam Eiropas Savienība atkal ir bijusi ļoti atbalstoša, gatavojot eh, šādas sanāksmes, lai būtu konsultācijas starp eh, valstīm, pusēm, un mēs par to esam ļoti pateicīgi. Un beiga beigās dialogs un uh, atzīšana tam, ka ir leģitīmas bažas visām uh, valstīm, uh, līguma pusēm, jo īpaši attiecībā uz drošības vides pasliktināšanos un elastības uh, garā mm, šīs, uh, šie trīs uh, elementi būs svarīgi veiksmīgam iznākumam un, uh, lai to sasniegtu, uh, piemēram, arī ES uh, valstu atbalsts būs ļoti būtisks. Tas var veidot ļoti svarīgu tiltu, atvieglojot dialogu un iestājoties par mm, to, lai būtu ambiciozs risinājums. Pozīcijas ir atšķirīgas, pretrunīgas, Tāpēc mēs paļaujamies uz Eiropas Savienības locekļiem, lai atvieglotu diskusijas, uzrunātu attiecīgās valstis, lai tās kļūtu, e, lai tās paliktu elastīgas, mm, šajās pārunās paturot mm, prātā kompromisa garu, tas būs ārkārtīgi svarīgi. Un eh, te es eh, sagaidu, ka jūs spēlēsiet eh, šo svarīgo lomu. Eiropas Savienība arī ietver divas no četrām NPT kodolu valstīm, un tai ir spēcīgas ehm, attiecības ar eh, pārējām trim valstīm. Kā jau es pieminēju, tad eh, tai ir arī spēcīgi argumenti, kurus izvirzīt atbruņošanās jomā, balstoties uz tās pašas atbruņošanās vajadzībām spēcīga. Uh, Mm, pozīcijas paušana no Eiropas Savienības un dalību valstu puses var spēlēt izšķirīgu lomu pārskatīšanas konferencē. Un es ļoti lielā mērā teiktu, GNPT pārskata konference ir kopīgas atbildības jautājums. Mēs, protams, vienmēr uzsvaram un akcentējam īpašo atbildību divām valstīm līguma pus, pusēm, eh, kurām ir kodola arsenāls, bet tā ir kopīga atbildība šajā ziņā, un te mēs eh, paļaujamies uz Eiropas Savienību un eh, tās līderību, lai mēs visi nonāktu pie sekmīga iznākuma maijā. Nu, lūk, vēl bez NPT pārskatīšanas konferences. Es pieminēju vēl dažas lietas. ņemot vērā izaicinājumus, kas ir drošības vidē, mums ir ļoti svarīgi raudzīties vēl mm, uz tālāku perspektīvu pēc 2020. gada mm, konferences. Es domāju, globālie notikumi, kā piemēram tehnoloģiskā revolūcija, padara to arvien skaidrāku, ka pašreizējās uh, domas par eh, atbruņošanu, kas eh, nāk galvenokārt no augstā kāra un eh, laikmet uzreiz pēc tam būtu pārskatāms. Un vēlreiz jāpārvērtē šis domas veids, jo izmainās situācija ir arvien uh, daudz polārāka, kopaina, tāpat ir arī uh, izaicinājumi un iespējas, ko piedāvā jaunās tehnoloģijas. Daudz tiek runāts par izaicinājumiem, tomēr jaunās tehnoloģijas nozīmē arī jaunas iespējas, jo īpaši, ja runājam par verifikācijas metodēm un tā tālāk. Tās visas lietas kopā ir novadušas pie tā, ka vairākas valstis, vairāk eksperti tagad eh, aicina pēc jauna redzējuma attiecībā uz eh, atbruņošanu un bruņojumu kontroli. Un tā ir balss, ko es dzirdu gandrīz eh, no visām ANO eh, dalību valstīm, eh, tostarp arī mm, no Eiropas Savienības valstīm. Un šādai jaunai vīzijai nevajadzētu uh, nozīmēt, ka pašreizējā noteikuma grāmata tiek uh, aizmesta malām. Mm, uh, arī ģenerālsekretārs ir paudis šo domu ļoti skaidri, ka mēģināsim saglabāt un paturēt uh, pašreizējo instrumentu, kāds mums ir, mm, uh, tos instrumentus, kas ir palīdzējuši nodrošināt drošību un stabilitāti pasaulēm. Es domāju, ka mēs visi zinām, ka mm, diskutēt un veidot jaunās pieejas, uh, bruņojuma kontrolē aizņem zinām laiku, bet pa to laiku mums ir jāiegulda maksimums pūļu tajā, lai saglabātu to, kas mums ir. Bet no apvienoto nāciju skatu punkta raugoties daudzi pamatprincipi, kas ir mm, arī tikuši izmantoti, būtu jāpatur pamatā globālai pieejai, atbruņošanām. Un divi ir īpaši svarīgi pilnīga kodola ieroču mm, izskaušana, atbrīvošanās no tiem un eh, arī normas pret to izmantošanu būtu jāsaglabā ANO un starptautiskās eh, kopienas eh, centrā. Šis kopīgais mērķis par pasauli brīvu no kodolieročiem ir ai, mums kopā jāaizsargā. Otrs Runājot par tehnisko pieeju atbruņošanā, galvenie principi, piemēram, pārbaudāmība, jo nevar būt tikai runas, jābūt arī praktiski pārbaudāmai iespējai. Tātad tam e, ir jābūt neatgriezeniskam procesam un arī jānodrošina cauradzamība, arī ļoti svarīgs princips. Tāpat arī pārskata atbildība, īstenošana un piemērošana. E, tam visam būs jāturpina būt pamatā jebkādām atbruņošanās pūlēm. Tātad tie ir tādi divi plaši mm, mm, procesi, par kuriem principi, kas mums ir ļoti svarīgi, ja domājam par pieejām, kādas mēs varētu veidot un kas e, atbilstu 2020. gada mērķiem. Tajā pašā laikā ir arī jānovērt jāvērtē pašreizējie instrumenti, jānovērtē, kā mēs labāk varam uh, Eh, vērsties eh, šajā 21. gadsimta realitātē un pieminēšu dažus piemērus, kas mums palīdzētu raudzīties uz jauno pieju vai pieejām atbruņošanām. Piemēram, eh, mēs domājam, ka vajadzētu aptvert visa veida kodolieročus, kvalitatīvo attīstību un citus. Atbruņošana lielā mērā saistās ar arsenāla daudzumu, lielumu, bet jārunā arī par kvantitatīvo un kvalitatīvo pusi. Nu, te es to neteikšu, bet mm, vēlreiz teikšu, ka mums ir jāpastiprina norma attiecībā pret ķīmisko ieroču izmantošanu un masu ieroču izmantošanu. Un, protams, ir jāparūpējas par E, atbildību par to izmantošanu. Tā apvienotiem nācijām ir viena no lielajām prioritātēm. Arī jāsaglabā norma attiecībā uz bioloģisko ieroču izmantošanu un jāievieš tāds satvers, kas nodrošina koordinētu starptautisku reakciju uz to lietojumu. Mums iespējams arī vajadzētu risināt uh, seno raķešu problēmu. Uh, un eh, ar tiem saistīties jautājumus, un arī kas apdrauda reģionālo drošību un civiliedzīvotāju drošību, to mēs varam redzēt tuvu austrumu kontekstā. Eh, jā, šīs raķetes ir ārkārtīgi sarežģīta problēma. Mums nav nekādu saistošu starptautisku standārtu, bet es domāju, ka ir pienācis laiks, lai mēs sāktu risināt šos jautājumus. Tāpat mums iespējams vajadzētu domāt par pretreķešu sistēmām, jo īpaši ir runa par balistiskajām pretreķešu uh, aizsardzības sistēmām. Protams, ka tas ir tāds ļoti sensitīvs jautājums, bet bailes no šīm sistēmām ir ļoti dziļas. Es jau pieminēju reģionālās problēmas. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu stiprināt šo reģionālo pieju, lai vērstos pret apbruņošanos. Tā skaitā mums ir jāveicina uzticēšanās pasākumi. Es domāju, ka šī um, problēma noteikti būtu jāskata galvenokārt dažādās reģionālās sarunās kā daļa no konfliktu risināšanas pasākumiem. Nevajadzētu būt tā, ka mm, vēršanās pret abriņošanos ir tikai tehnisks jautājums. Tāpat arī ir jādomā par jaunu uh, ieroču un jaunu tehnoloģiju attīstību. Apvienotajās nācijās mēs uzskatām, ka ir jāstiprina arī civiliedzīvotāju aizsardzības pasākumi, un esam jau uzsākuši rīcību šajā jomā. Iespējams, ka mēs varēsim saskarties ar šādiem jauniem izaicinājumiem, kas saistās ar tehnoloģijām, uh, mm, kiberizlūkošanas jomā, bet ir arī citas jomas - 3D printeri, mm, dažādas, mm, dažādi bioloģiskie ieroči un tā tālāk. Protams, mums ir jāatzīst un arī jāsaprot, ka dažādiem ieročiem un sistēmām ir atšķirīga ieteikme uz uh, sievietēm un vīriešiem, meitenēm un zēniem, mums vajadzētu labāk saprast šīs atšķirības. Eiropas Savienība ir sniegus atbalstu ANO, lai padziļinātu izpratni par šiem jautājumiem. Tāpat man uh, ANO vārdā vajadzētu uzsvērt to, ka es ceru, ka starptautiskā kopiena sapratīs, cik būtiski ir uh, Eh, daudzpusēji risinājumi. Tātad es šeit runāju par eh, tādu uh, līgumu tīklu. Protams, ka ir runa arī par divpusējiem nolīgumiem, bet multilaterāli risinājumi ir daudz svarīgāki. Uzskatu, ka gan Eiropas Savienībai, gan ANO šeit būtu jāspēlē nozīmīga loma. Pēc pārskatīšanas konferences pār kodolieroču neizplatīšanas līgumu. Mēs vēlētos izmantot šo iespēju, lai savestu valstis kopā neformālā gaisotnē, protams, iesaistot arī citas puses. Mums ir jāveic analīze un jāapmainās ar idejām. Protams, mēs šeit domājam par nākotni, un mēs vēl īsti nezinām, kāda un kādā veidā šīs diskusijas varētu organizēt. Noslēgumā Eiropas Savienības loma un tās atsevišķo dalībvalstu loma, tāpat arī Eiropas parlamentā jūsu loma. Eiropas Savienība un tās dalībvalstis jau tagad spēlē nozīmīgu lomu kodolieroču neizplatīšanās um, konferencē. Uh, Eiropas Savienība atbalsta ANO darbu šajā jomā un, protams, arī eh, tiek sniegts finansiāls atbalsts. Es runāju par politisko atbalstu, bet vēlos arī uzsvērt, cik nozīmīgs ir bijis jūsu monetārais atbalsts. Tātad mums ir jāveic dažādas aktivitātes līdz NPT pārskatīšanas konferencē, un šeit Eiropas Savienība atbalsta projektus, kas saistās ar mazajiem ieročiem, tāpat arī bioloģisko ieroču konvenciju. Tas ir ļoti svarīgs instruments, un mēs vēlamies nodrošināt, lai tas tiktu vairāk izplatīts un lai tam būtu lielāka ietekme. Tāpat arī masu iznī, iznīcināšanas ieroču neizplatīšanas līgums nevalstiskajiem spēlētājiem Un jāatcerās, ka ANO pašlaik ir finansiāli ļoti grūts laiks, mums pat nākas apkuriest elektrību un uh, apkuri, mums ir jābeidz uh, sanāksmes tieši pulkstens 18. Līdz ar to šie projekti, ko atbalsta Eiropas Savienība, ir bijuši ārkārtīgi svarīgi. Kopā ar savām dalībvalstīm Eiropas Savienībai ir ļoti stipra un principiāla balss, tātad te es runāju par politisko pusi. Tā skaitā šī balss ir dzirdama arī ģenerālajā asamblējā un dažādās sanāksmēs, kur tiekas NPT dalība valstis, bioloģisko ieroču konvencijas valstis un citu līgumu valstis. Eiropas Savienības pilsoņi līdz ar to uh, Um, lielākoties ir pār šāda veidā līgumiem, un es domāju, ka Eiropas Savienībai un dalību valstīm vajadzētu um, likt uzklausīt šo pilsoņu balsis dažādajās piemajās platformās. Dalību valstis ir spēlējušas ļoti nozīmīgu lomu arī ar uh, individuālām iniciatīvām cīnoties pret ieročiem. Piemēram, gribu pieminēt Stokholmas grupu, kas atbalsta NPT, tāpat arī Vācijas raķešu dialogu iniciatīva, kas ir uzsākta un kas ir ļoti nozīmīga. Tā mums palīdz virzīt uz priekšu sarunas šajā ļoti nozīmīgajā jomā, kas citās struktūrās ir mazliet piemirsta. Eiropas Savienības dalībvalstis ņem vērā arī piemēru, ja ir runa par caurdzamības un uh, atskaišu struktūrām. Mēs esam ieviesuši mehānismu, kas stiprina caurdzamību, un mēs uh, priecājamies, ka jūs uh, šos pasākumus uzturat tik nopietni. Esmu arī pamanījusi izteiktu interesi par vēršanos pret ieročiem no parlamenta puses, tā skaitā arī no Eiropas parlamenta puses. Man bija liels prieks tikties ar jums pagājušā gada oktobrī, un man ļoti svarīgi bija tas, ka mums bija ļoti saturiskas sarunas. Te nebija runa tikai par politisku žestu. Ir vērojams, ka jūs patiešām interesēties par šiem jautājumiem, un par šo interesi mēs esam ļoti pateicīgi. Es eh, ceru, ka tas tikai turpināsies. Vēlos norādīt, ka arī esmu uzņēmusi Eiropas Savienības eh, dalību valstu mm, mm, parlamentu pārstāvjus. Jā, šī pieredze nav, šī, šī interese nav pārsteidzoša, un eh, galu galā mēs arī redzam, ka iedzīvotājus vēlētāji kļūst uh, arvien ieinteresētāki šajos jautājumos. Galu galā tas ir viņu pašu drošības jautājums. Mēs vēlētos turpināt ar jums sadarboties, un mēs vēlētos tālāk stiprināt šīs sarunas. Protams, ka tuvākajos mēnešos mums e, šādas iespējas būs, bet es arī ļoti labprāt uzklausītu Eiropas parlamenta deputātus. Šajās eh, diskusijās un dialogā es patiešām saklausu interesantas idejas, kuras varu attīstīt tālāk un eh, nodot arī citiem reģioniem. Tas arī būtu viss no manas puses, un es ceru, ka mums izvērtīsies interesanta neformāla viedokļa apmaiņa. Paldies, priekšādātāji! Paldies! Došu vārdu tagad Džekijai Džonsai. Viņa ir delegācijas vadītāja attiecībām ar Amerikas Savienotajām valstīm, un pēc tam izteiksies pārējie deputāti, kas ir ieradušies. Lielas paldies priekšādātāji! Vispirms es vēlētos pateikties aizsardzības un drošības apakškomitejai par to, ka esat norganizējuši šo tikšanos ar Nakamitsu kundzi. Mēs, protams, esam par to ļoti priecīgi. Mani ļoti interesēja jūsu izklāsts par visiem izaicinājumiem, ar ko mēs pašlaik saskaramies. Esmu no valsts, kas līdz šīs nedēļas beigām jau vairs nebūs Eiropas Savienībā, un esam uztraukušies par um, apvienotās karalistes pilsoņu drošību. Uh, Jā, Nakamicu kundze, jums noteikti nav vienkāršs uzdevums, un šajā starptautiskajā arēnā noteikti nav redzams daudz iemeslu optimismam. Galu galā miers un stabilitāte nav novērojami daudzos pasaules reģionos. Bet vēlos jums apgalvot, ka ANO nav vienīgā, kas cīnās par šīm vērtībām. Eiropas Savienība turpinās iestāties par tām pašām vērtībām un principiem un mēs esam priecīgi jūs atbalstīt. Tātad strīdu risināšanas mehānisms um, tika um, izmantots uh, tikai pirms dažām dienām, to darīja apvienotā karaliste Francija un Vācija. Mēs ceram, ka mums izdosies panākt šeit risināšanu, un, un, risinājumu, un uh, tāpat arī vēlos norādīt, ka Eiropas uh, Savienībā vajadzētu turpināt uh, ievērot uh, ICPOA mehānismu un uh, Tas ir vienīgais reālais instruments, kā nodrošināt mieru un stabilitāti reģionā. Manuprāt, tas ir pavisam vienkāršs jautājums. Mums arī uh, patiešām žēl, ka uh, mm, ASV un Krievija ir atkāpušās no uh, uh, INF. Mēs uzskatām, ka ir jārīkojas atbildīgi, un tāpat arī mums ir jāvēršas pret kodolieroču uzkrāšanu. Uh, Eiropas Savienībā vajadzētu izmantot maigo vāru un citus instrumentus tās rīcībā, lai um, tādas valstis, kas sāk attīstīt savus kodolieročus, neieguldītu visu naudu uh, to uh, tālākā izstrādē. Mums ir jāvēršas pret kodolieročiem, un mums vajadzētu aicināt valstis, kas vēl nav to izdarījušas, parakstīt NPT līgumu. Mēs nedrīkstam spēlēties ar uguni, jo riski ir ļoti lieli. Jūs dažus no tiem jau pieminējāt, bet gribu pieminēt šeit vēl dronus, visus šos kiberieročus, un mums noteikti vajadzētu arī turpināt atbalstīt kodolieroču izmēģināšanas aizlieguma līgumu un uh, šī līguma organizāciju. Mums vajadzētu apturēt uh, šāda veida testus, lai uh, civiliedzīvotāju ekosistēmas pārāk neciestu. Es pilnībā jums piekrītu, ka mums vajadzētu domāt galvenokārt par civiliedzīvotājiem. Un, ja mums netiks veikts izvērtējums par ietekmi uz dzimumiem, tad mēs noteikti nebūsim palīdzējuši pasaules iedzīvotājiem. Lielas paldies! Lielas paldies! Ir pieteikušies eh, pieci deputāti. Es eh, došu vārdu visiem, un tad jūs varēsiet atbildēt visiem kopā. Sāksim ar Svenu Mikseru. Viņš ir mūsu referents par NPD. Thank you, Madam Chair. Uh, Paldies, priekšādātāji! Ģenerālsekretārs Kundze, man ir ārkārtīgi liels prieks eh, jūs eh, redzēt mūsu apakškomitejā. Mums jau bija iespēja tikties eh, Ņujorkā. Man ir pāris komentāru un arī daži jautājumi. Jūs norādījāt, ka Eiropas Savienība un tās dalība valstis vienmēr ir cīnījušās pret ieroču izplatīšanu. Un es uzskatu, ka tas ir ļoti būtiski, jo augstā kara laikā mm, Eiropas kontinents eh, bija mm, visticamākā vieta, kur varētu rasties sadursmes starp kodola lielvarām. Es domāju, ka jūsu analīze ir eh, tāda ļoti kompleksa, jo jūs runājāt šeit par eh, piecām kodola lielvalstīm. Mm, vairāk nekā 20 dalībvalstis ir arī NATO valstis, un šī alianse darbojas uz vienošanās pamatā. Uh, Un, ja pasaulē pastāv kodolieroči, tad šādi kodolieroči arī būs NATO. Ja runa par pārskatīšanas konferenci, mums bija tāda ļoti detalizēta viedokļu apmaiņa ar ekspertiem pagājušajā nedēļā par šiem jautājumiem. Un viens no runātājiem norādīja, ka, ja runa par pārskatīšanas konferenci, tad gan veiksmes, gan arī neveiksmes ir ļoti relatīvas. Atcerēsimies, ka bija konference pirms 20 gadiem, kas nenāca klajā ar uh, vienotu deklarāciju, bet ja šāda deklarācija parādās, tad uh, tā arī vienkārši mm, tāds kā kompromiss un neko daudz nedod. Es gribētu zināt, uh, kas tieši tiktu uzskatīts par veiksmi, vai tā būtu tāda politiska vienošanās par dokumentu, vai tas jau tiks uzskatīts par labu rezultātu. Uh, Taču, ja runa par saturu, kas jūsuprāt būtu veiksmīgs eh, konferences gala rezultāts? Mēs zinām, ka saskaņā ar eh, līgumu eh, jauns valstis, kas pašlaik nav līguma valstis, var iestāties tikai kā valstis, kurām nav kodolieroča, bet mēs zinām, ka ir valstis, kas de facto ir kodolieroča valstis un visticamāk, ka tās nevarētu iestāties šajā līgumā kā valstis, kurām nav kodolieroču. Ja mēs paskatāmies šeit uz incidentiem, uz situācijām, kur pasaule ir bijusi uz kodola karas liekšņa, tad 2002. gada e, sadursmes starp Indiju un Pakistānu Kašmīras konflikts ir viena no šādām situācijām. Domājot par izplatīšanas e, izaicinājumiem, uh, Mums ir jāuzsver eh, tīkls un tā aktivitātes. Te nav runa tikai par Ziemeļkoreju, tā ir plašāka problēma. Jūsuprāt, kā mēs varētu risināt šo situāciju un kā mēs varētu panākt, lai šīs līgumā neaizsošās valstis vairāk sadarbotos ar eh, līguma valstīm? Un tad eh, noslēgumā jautājums, kas neatiecas uz pārskatīšanas konferenci. Vai jūs uzskatāt, ka pēc konferences mums vajadzētu pievērsties arī pretbalistiskajām sistēmām? Mēs runājam par INF, mēs eh, runājam arī par citiem līgumiem, un tāpat arī mēs zinām, ka amerikāņi galvenokārt uztraucās par divu veidu problēmām. Tātad viņi baidījās par krieviem, kas varbūt izstrādā sistēmas, kas varētu būt aizliegtas saskaņā ar līgumu. Kopš šī līguma parādī, parakstīšanas ir parādījušies vairāk spēlētāju pasaulē, kuriem šis līgums nav saistošs. Ja runa par pretbalistiskajām eh, raķetēm, vai jūs uzskatāt, ka arī šeit būtu jāatdzīvina līgums? Vai arī domājat, ka ir vajadzīgs kaut kas pilnīgi cits? Vai jūs eh, paredzat, ka šo līgumu varētu padarīt daudzpusēju? Merci, maintenant pour le. Paldies, tagad eh, Tautas partijas vārdā Kristis Peters. Paldies! Vispirms gribu pateikties jums, ka esat šeit parlamentā, un tā ir iespēja arī delegācijā. Tad, kad mēs jums tikāmies Ņujorkā, es eh, paņēmu savas piezīmes no pagājušā gada oktobra, un tad mans pirmais punkts ir tas, ko jūs atkārtoti minējāt un pasvītrojot vēlreiz, ka Eiropas Savienība ir ļoti spēcīgs eh, partneris atbruņošanās sarunās. Un es ceru, ka mēs būsim eh, šis eh, stingrais partneris kopā ar ANO, lai nonāktu pie rezultātiem, un es domāju, tas ir pirmais elements, kas jāpasvītro. Otrais, ko jūs arī minējāt, apvienotās nācijām arī ir ļoti svarīgi, jo ģenerāla Eh, sekretārs ir atbruņošanās eh, um, jautājums iekļauts savā darba programmā, un kopā ar Eiropas Savienību un ģenerālsekretāru mēs varam atrast um, risinājumus ar citiem partneriem. Un trešais punkts arī Ņujorkā jūs minējāt, ka mums vajadzīgs jauns skatījums un jauna pieeja. Un arī šeit jūs eh, minējāt um, kiberelementus un citus elementus. Uh, bet mums ir vajadzīga ekspertīze, daudz ekspertīzes, daudz ekspertu, lai precizētu, šīs, ko šīs jaunās tehnoloģijas mums dod un ko jaunās tehnoloģijas patiešām var radīt kā briesmas. Un mans jautājums būtu, kāda tagad ir situācija? Uh, um, vajadzībās pēc ekspertīzes un spēcīgām diskusijām ar ekspertu līdzdalību. Tie ir divi elementi, ko jūs arī minējāt. Um, un Ņujorkā bija runa par to, ka mums 3-4 uh, gadu laikā ir vajadzīgas oficiālas diskusijas, un tad, lai būtu pietiekami daudz ekspertīzes, varbūt lai nonāktu pie secinājumiem un iegūtu jauno skatījumu un jauno pieju. Un, eh, manuprāt, lieta ir tāda, ka attiecības starp ASV un Ķīnu, tāpat ar Ziemeļkoreju un Irānu, un, protams, arī Ķīna ir ļoti svarīgs jautājums, un mums ir vajadzīga politiska vadība zināmā brīdī. Un jautājums ir, vai ir pietiekama politiskā līderība, lai mēs varētu atrisināt eh, problēmas, eh, diskusijas starp ASV, Ķīnu un tā tālāk. Tāpat Krievija ir iesaistīta, bet eh, tās ir manas bažas. Eksperti, protams, bet vai ir pietiekama politiskā līderība? Arī Eiropas Savienība ir spēcīgs partneris, lai nonāktu pie risinājuma, bet vai ir piet, vai būs pietiekama līderība, lai nākamajos gados atrisinātu visus šos jautājumus. Paldies! Paldies! Eh, viņu jūra vārdā Fils Benens. Eh, mani jautājumi jau zināmā mērā ir uzdoti, un tad man būtu komentāri par to, eh, kādas polis mēs varam pielikt jautājumu Indijas un Pakistānas aspektā un, teiksim, Brexit kontekstā un attiecības starp šīm divām valstīm. Un Kašmīras jautājums, protams, jautājums, ko mēs varam darīt, vai būs zināmas priekšrocības, ja mēs nonāksim pie parakstīšanas no abām pusēm. Uh, Un tad e, e, jautājums arī par ICPOA kopīgo visaptvarošo rīcības plānu. Paldies! EPP vārdā, ETP vārdā Basesku. Paldies! Man būtu piezīmes dažas. Visi mēs runājam par ASV, Krievijas federāciju INF eh, līgums. Runājam par kodolu arsenālu samazināšanu un tā tālāk. Bet, manuprāt, ņemot vērā manu pieredzi, Es pilnībā saprotu, ka ļoti svarīgi risinājumi var tikt pieņemti no ASV puses, Krievijas puses, eh, bet Ķīna paliek ārpus jebkādām saistībām, un šajā brīdī, vai no, vai mēs runājam par ASV, Krievijas federāciju, mm, te ir arī Ķīna, kurā ir arsenāls, kas ir gandrīz līdzvērtīgs ASV kodolarsenālam. Šādos apstākļos ir ārkārtīgi sarežģīti sagaidīt iniciatīvas no ASV un Krievijas. Visticamāk, tikai daudzpusēji risinājumi var būt tādi, kas virzīs uz priekšu sarunas, lai nonāktu pie veiksmīga iznākumā. No otras puses, šie, šīs piecas kodolvalstis Ehm, ja mēs nevaram atrisināt e, problēmas ar e, otrās pakāpes spēlē, spēlētājiem - Pakistānā, Indija, Ziemeļkorie, no strateģiskā viedokļa drošības padomjas pastāvīgajiem locekļiem jābūt vienotiem, domā par to, ka jāizdara spiediens uz šiem otrā līmeņa spēlētājiem, lai tie akceptētu mm, kodola arsenālu iznīcināšanu un pēc tam pastāvīgajiem locekļiem jāpieņem lē, lēmumi. Brīdī, kad kodola ieroči varbūt nepastāvēs šajā pasaulē, bet iespējams tomēr mums jāsagaida uh, um, tādi ierobežoti panākumi gaidāmajā konferencē visticamāk. Būtisks elements ir, vai mēs panāks, spēsim gūt panākumus ar šiem otrā līmeņa spēlētājiem. Doma ir par tādu, ka nu, jūs sveicāt Eiropas Savienību, jā, par to, ka tā piedalās šajā, šajos politiskajās pūlēs, kas vērstas uz atbruņošanos un kodolieroču likvidāciju. Nu jā, bet vienlaikus ņemot vērā mūsu pacifistisko politiku, raugoties uz Eiropas Savienību, mēs kļūstam mazāk ietekmīgi globālajā politikā. Pašlaik aizvien vairāk valstu iegūst lielu militāro spēku, militāros resursus un tās uzsāk, neievērojot startautiskos tiesības aktus, uzstiepjot risinājums, reģionālos risinājums. Nu, paldies Dievam, pagaidām vēl ne globālos risinājums, bet reģionālie risinājumi, kā jūs redzat, visā pasaulē. Vienalga, vai mēs runājam par tojiem austrumiem, Lībiju, pēdējo nedēļu laikā. Militārie spēki diktē šādos apstākļos, un tad Eiropas Savienības ietekme netiek uzturēta. Ah. Mēs jau vairāk kārt esam uzdevuši jautājumu, ko nozīmē Eiropa bez militāriem resursiem. Uh, kā mēs varam ietekmēt lēmumus. Nu, tādi būtu apsvērumi varbūt saistībā ar to, ko jūs teicāt. Un noslēgumā tikai daudzpusējais ceļš var dot panākumus nākamajā konferencē, bet pagaidām es neredzu ļoti pozitīvu šīs konferences noslēgumu. Bet, jebkurā gadījumā, es pateicos jums, un, un par šo dialogu. Paldies! Eh, zaļo vārdā eh, Bušner kungs. Eh, Lielas paldies! Man ir jautājums, kas konkrēti attiecas uz jaunajām tehnoloģijām un jo īpaši mazie taktiskie mm, kodolieroči. Es uzskatu, ka tas ir vislielākais apdraudējums uzbrukuma gadījumā. Padomāsim par situāciju Kašmirā. Tur ļoti bieži tika runāts par šādu veidu uzbrukumu. Tāpat arī mēs varam atcerēties dažādas līdzīgas situācijas Irānā. Vēlējos vēlreiz norādīt, ka mēs jau runājām par līgumu ar Irānu. Līgums nav zaudējis mm, savu eh, spēku eh, kaut kādu mm, citu iemeslu dēļ. Mums ir jāatcerās, ka jau pašā sākumā Irānā bija ļoti liels problēmas ar, ar eh, revolucionāriem spēkiem, ar ajatolu un tā tālāk, un šīs grūtības varēja pārvarēt tikai tāpēc, ka iedzīvotāji cerēja, ka viņu sarežģītā situācija tiks pārvarēta pārvarēta ar um, dažādiem citiem uh, pasākumiem, piemēram, sankciju atcelšanu. Tas nenotika. Mums ir jāatcerās, ka šeit arī Eiropa ir jāuzņemas zinām daļa vainas. Tas, vei, tas veids, kā Eiropa veids sarunas, ir absolūti nepareizs. Mums vajadzētu padarīt uh, līkumu Irānai interesantu, akceptējumu, un to mēs varam izdarīt tikai ekonomiskajā jomā. Paldies! Merci! Paldies! Uh, eh, ECF, tad uh, eh, Agilēlas kundze. Lūna pregunta. Paldies. Man ir viens vienīgs jautājums. Es vēlētos eh, noskaidrot no Nakamitsu kundzes, ko viņa domā un Kādas iespējas būtu turpmākajā nākotnē par Irānu? Ja runājam par e, integrālo sadarbības e, līgumu un tajā paredzētos alternatīvos strīdu risināšanas mehānismus. Lielas paldies! Uh, Paldies, Nakamicu kundze. Šie jautājumi apliecina to, ko jūs teicāt. Dziļa interese apakškomitejā par šiem līgumiem. Mēs secīgi dzirdējām Džonsas kundze un Beņona kungu, eh, kas apliecina, ka pēdējā laikā Britu eh, kolēģu klātbūtne šeit apliecina, cik lielā mērā viņu mums pietrūks. Thank you. Uh paldies! Tie visi ir ļoti sarežģīti jautājumi. Tie ir tie eh, jautājumi, par, eh, par ko mēs arī domājam. Centīšos pēc iespējas atbildēt, cik vien varu. Vispirms eh, ICPOA. Uh, um, risināšanas mehānisms. Mēs dzirdējām, ka, e, ka šīs trīs Eiropas valstis ierosināja strīdu risināšanas mehānismu. Šajā satvarā mērķis, kas man ir tūls, e, šis JCPOA e, kopīgais visaptvarošais rīcības plāns ir būtisks kodolieroču neizplatīšanas jomā. Un Man ļoti mm, gribētos, lai uh, Irāna nonāktu pie labākas izpratnes un kā Eiropas valstis uh, izskaidro, ka pašlaik runa ir par platformas sagatavošanu saistībā ar Irānu, lai atrisinātu šīs domstarpības. Mēs, kā ANO, ģenerālsekretariāts, esam būtiski ir, ieinteresēti šajā mehānismā, mēs to būtiski uzraugām un e, mēs vienmēr sakām, centīsimies saglabāt šīs vienošanās un ja ir kāda iespēja, ko puses var, puses var spēlēt noteikti lomu, tas jādara. Bet Pagaidām mums nav oficiālas lomas šeit, bet mēs piekrītam uh, tiem uh, mērķiem uh, un šiem nolīguma saglabāšanai. Uh, jaunais uh, stāt ļoti daudz. Uh, publiskajos eh, paziņojumos, gan ģenerālsekretārs, gan es, mēs esam aicinājuši paplašināt šo līgumu. Ja tas nav noticis, nav nu, teiksim, tāds februārī būs. Nu, jāatgādina, ka superlielvaras rada tādu situāciju, kas var būt bīstama pasaulē. Un tad mēs aicinām šīs abas valstis iesaistīties un uh, izvērst šo jauno startu nolīgumu. Uh, CTBT līgums par kodola izmēģinājumu vispārējo aizliegumu, jā, protams, tas ir ilgs ceļš, mēs gribam būt pārliecināti, ka tas, uh, uh, šis līgums, īpašais līgums stāsies spēkā. Un ik viens, kas nāk no Eiropas Savienības un arī no citurienes, no visām valstīm, kas parakstījušas šo līgumu, uh, um, grib, lai šīs viņu balsis tiktu sadzirdētas. Um, tas būs arī, uh, būs arī konference augstā ministra līmenī, kas uh, tiek organizēta. Eiropas Savienības nostāja ir visnotaļ kompleksā, protams, kad es teicu un kad mēs teicām uh, šīs bažas par drošību, tad tieši tas ir saistīts ar nostāju, kas ir atšķirīga un kompleksa atkarībā no tā, par, eh, par, eh, vai eh, mēs runājam par dalību valstīm, kas ir iesaistītas vai kas nav iesaistītas. Pirmais, ko mēs domājam, ir um, konstruktīvās diskusijās NPT pārskatīšanas konferencē tīpaši, bet arī plašāk, jebkādā atbru, atbruņošanās kontekstā, ir saprast, ka leģitīmas uh, droš, bažas par drošību visām valstīm ir instances, kuras pašlaik novēroju, nu, tieši teiksim, pirmajā komitejā, ģenerālajā asamblējā. Dažkārt valstis iesaistītās puses ieņem e, tādu nebūtu nevajadzīgu, naidīgu nostāju diskusijās, un tas mums nepalīdz dalību valstīm nonākt pie diskusijas pēc būtības, par šīm leģitīmajām bažām par drošību. Es domāju, ka tagad ir laiks ikvienam atgriezties. Ļoti daudzas valstis jau ir teikušas, ka mums ir nepieciešama civilizēta saruna. Es domāju, ka tās dalība valstis, kas tās saka, atgādi, to pastāvīgi atgādina saviem kolēģiem. Šīs ir svarīgās diskusijas Uh, un tā, tad, tas ir jānoskaidro vēl pirms mēs uh, sākam diskutēt pēc būtības. Tāda mums ir šis notaļ komplicētas dalību valstu nostājas. Konstruktīvs panākums, kas būtu lielāks. Uh, nu, tas ir atkal atgriešanās pie NPT dalību valstu nostājas tāda visaptveroša, ambicioza uh, rezultāta sasniegšana, kā, kā mēs redzam, varbūt 2010. gadā pašlaik nav īsti realistiska. Es varu piekrist viedoklim, ka vide, kādā mēs pašlaik esam, nu īsti nenoved pie tādām ambiciozām un visaptverošām iespējām uh, nonākt pie konsolidētā dokumenta. Un kopš zināma laika es jautāja NPT mm, iesaistītajām pusēm, dalību valstīm. Lūdzu, noformulējiet to, kas, kā mēs varētu panākt eh, labāku rezultātu. Vai mums, eh, teiksim, jārunā par šo ambiciozo līmeni, vai arī mums ir jābūt absolūti minimumu prasību līmenī. Un tikai Dalību valstis var pateikt, vai mums būs šīs ambīcijas potenciālajam rezultātam 2020. gadā. Un šīs sarunas un e, diskusijas tikai tā var uzsākt. Runājot par rezultāta formātu, nu, 2010. gadā tas bija visaptverošs dokuments, bet Um, bet šeit NPT uh, konference nav noteikta tāda formāta. Ir ļoti daudz jautājumu, kur dalība valstīm ir mm, nu, jāpasaka savs viedoklis, sākot diskusijas, un ir virkne jautājumu, kuras. Es Eh, ļoti daudz ko sagaidu, kad došos rīt uz eh, Ženēvu. Būs eh, sarunas ar arī iecelto priekšsēdētāju, lai kopīgi tad virzītu uz priekšu jautājumu par to, ka dalība valstis varētu noformulēt kopīgu skatījumu, lai mēs nonāktu pie um, pozitīva rezultāta, vai vismaz sasniegtu absolūtu minimumu, un arī formāts Uh, šiem uh, beigu dokumentam vai dokumentiem kāds būs. Indijas un Pakistānas jautājums. Protams, tas ir ļoti sarežģīts jautājums risināšanai. Es neizmantoju uh, tādu terminoloģiju kā citi, bet tie, kas ir ārpus NPT satvara tās valstis, Un tas ir ļoti sarežģīti diskutējams jautājums ar tām. Kāpēc? Tāpēc, eh, nu, ka mums ir šis NPT satvars, tie, kas ir tajā, tas ir viens, bet tie, kas nav, pašlaik mums nav tādas daudzpusējas platformas, kas darbotos. Atbruņošanās konferencē bija jābūt ar šādu mērķi. Eh, diemžēl nav bijis būtisku diskusiju šajā jomā. Un eh, vajag eh, atdzīvināt šo daudzpusējo platformu. Un tas ir iemesls, kura dēļ es teicu, ka šis jaunais skatījums pra, sagaidāmajā prāta vērtas procesā ir viens no elementiem, ko es teicu, ka vajadzētu būt iespējams vairāk reģionālās pieejas, vismaz daļēji. Š, piemēram, Indijas, Pakistānas jautājumā, ja vien jūs nesat spējīgi atrisināt politiskos jautājumus starp abām valstīm, jūs pašlaik nav šo diskusiju. Manuprāt, tas nav tehnisks jautājums. Tas jāaplūko tieši kā tā, daļa no visa kopējā uh, eh, politiskā un uh, drošības diskursa. Piebildīšu, ka interesanta attīstība, ko mēs redzam, ir ASV iniciatīva. ASV valdība nesen pagājušā gadā uzsāka procesu radīt uh, vidi, ko dod atbruņošanās procesam. Tas ir interesanti, ka šeit būtu doma par to, ka iekļaut visus, kas ir iesaistīti, to, to starp Indiju un Pakistānu un citus. Tas ir tāds dialoga process iespējams, um, bet mēs ceram, ka šāda veida iniciatīvas saliekot tās kopā NPT kodola valstis un ne NPT valstis Es domāju, ka tas varētu novest pie interesantas attīstī, attīstības, bet tas ir sarežģīts un svarīgs jautājums. Ja mēs nopietni domājam par to, man ir šaubas, vai mēs varam to iekļaut NPT procesā, kā šīs um, neietilpstošās valstis un varbūt e, izdarīt e, kādas precizējumas, nu, te ir zināmas šaubas. E, Pretbalistiskās raķešu sistēmas. Man īsa atbilde - nē, mums nav konkrētas idejas. Jautājums par visām raķešu sistēmām kā tādām šeit ir ik viens zina, ka tas ir sensitīvs un svarīgs jautājums. Un mēs vienkārši norādām uz to, ka ja vien mēs uh, nediskutējam par uh, e, antibalistiskajām raķešu sistēmām un uh, kopējām raķešu sistēmām, tad mums iespējams neizdosies nodrošināt visaptvarošu ieroču kontroli. Bet tas, jebkurā gadījumā, ir ārkārtīgi sensitīvs un ļoti sarežģīts jautājums, ja mēs Palaugāmies, piemēram, uz Irānas gadījumu. Šeit neiekļaut, netiek iekļauts raķešu jautājums, jo to ir sarežģīti risināt. Es vienkārši atzīmēju, ka tas, ka tā ir pagaidām zināma tāda plaisa trūkums ieroču kontrolas sistēmā. Un par to mums ir jādomā. Izstrādāt ekspertīzi un kapacitāti. Nu, te ir virkne problēma jautājumu kurus vēlētos šeit piesaukt. Kad runājam par jaunajām tehnoloģijām un ar tām saistītajām problēmām, jā, mums steidzami vajadzētu, lai politikas eh, veidotāji mm, lielākā mērā būtu lietas kursā par to, kas notiek. Ir eh, virkne arī interesantu iniciatīvu. Šajā saistībā es ceru, ka eh, šie politikas veidotāji, kas ierodas uh, uz daudzpusējām pārunām būs pilnībā lietas kursā arī par tehnoloģiskiem aspektiem. Piemērs par daudzpusējo interesēto pušu diskusiju pagājušā gada decembrī, kāda mums bija atvērtajā darba grupā ģenerāla asamblējā par kiberdrošības jautājumiem. Tur um, Mums bija uzdots organizēt šo daudzpusējo interesēto pušu. Sanāksim decembrī vairāk kā simts privātā sektora industrijas, pilsoniskās sabiedrības, akadēmiskās pasaules pārstāvju, kas strādā kiber jautājumos, ieradās un strādāja. Es domāju, ka kopumā bija laba atmosfēra. Uh, šajās eh, brīvajās diskusijās, kas ļauj labāk izprast to, kas ir uz spēles, un eh, politikas veidotāji, gan arī eh, tehnoloģijas puses pārstāvjiem ir jābūt lietas kursā par šīm lietām, un tad mēs cenšamies veidot šādas uh, radošākas platformas, kas būtu pieejamas eh, diplomātiem un tāpat arī uzņēmējiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Vēl viena lieta, plašāk raugoties, ir apmācība, kapacitātes veidošana dalību valstīm, un ko mēs dzirdam no, no dalību valstīm, eh, kāpēc eh, augstā kāra periodā daudz miera un drošības uh, Mm, ekspertu eh, galvenokārt eh, pārgāja no intereses par atbruņoš, no atbruņošanās uz eh, miera uzturēšanas jautājumiem. Un tagad viņi zina, ka bruņojuma kontroles un atbruņošanās jautājumi atgriežas ārlietu ministriju darba kārtībām uh, ir arvien lielāks pieprasījums pēc kapacitātes veidošanas un apmācības šajā ziņā, tad nu, mēs veidojam un uzlabojam mm, šādas tiešsaistes platformas diplomātiem, bet eh, nav runa tikai par diplomātisko vidi, bet arī jauno cilvēku paudzi, lai tā būtu arī ieinteresētāka ieroču kontrolē un atbruņošanā. Un mm, šobrīd arī ir jaunieši atbruņošanās kontekstā apvienotajās nācijās šāds pasākums, tas saistās arī ar jauno mandātu, ko saņēmām, strādāt ar jaunākiem cilvēkiem, lai rosinātu viņu interesi par šīm tēmām. Un pirmo reizi mēs arī piedāvāsim iespēju jaunākiem cilvēkiem uh, galvenokārt universitāšu studentiem saņemt apmācību par mm, šo atbruņošanos. Tātad eh, izvēršam darbu arī šajā ziņā - politiskā līderība. Te mēs vēlētos eh, teikt, ka vēlētos to redzēt vairāk. To ņemot vērā, ir pielikti pūliņi MPT sakarā P5 koordinācijas satvars ir ticis reaktivēts. Pēdējais koordinators bija tieši Ķīna. Viņi tiešām arī e, ieguldīja pūliņu šajā satvarā. Tagad jaunais koordinators ir apvienotā karaliste. Arī viņi ir e, gatavi daudz iesaistīties šajā P5 koordinācijām. Es ceru, ka no tā veidosies mm, spēcīgi politiskie paziņojumi no šīm valstīm, kas vēlreiz apņemtos vai atkārtot savu apņemšanos sastajam NPT pantam, ne tikai tam, īstenībā visiem trim pīlāriem. Tas būtu ļoti svarīgi, un tas manā ieskatā veidotu uh, vienu no elementiem, kas radītu priekšnoteikumus pārskatīšanas konferences panākumiem aprīlī un maijā. Es domāju, ka ir daudz diskusiju, kas notiek par to, kā Ķīna pozicionējas un kur tā iekļaujās. Es domāju, ka tas ir viens no sarežģītiem tematiem, kas būs vēlreiz jārisina Mm, godīgākos, atklātākos dialogos starp eh, kodolvalstīm. Es pieminēju, ka tas ir eh, kopīgs jautājums NPT, atbruņošanās. 90% no kodola arsenāla, kas ir divu valstu rokās, mm, es te domāju par ASV un Krievijas federāciju, tām uzliek īpašu atbildību. Un tad nu, es pastāvīgi atgādinu par mm, to, kāda ir atbildība šiem kodola supervarām. Un šī daudzpolārā situācija mm, nozīmē to, ka superkodolvarām būs jāuzņemas lielāka atbildība. Kad es runāju ar Ķīnas kolēģiem, es vienmēr saku, uh, tas, ka mm, tas, eh, šie aicinājumi nāk arī no citām, eh, valsts, citām pasaules malām, arī kalpo par mm, tādu apstiprinājumu mūsu atziņām, bet eh, es strādāju ar vairākiem partneriem, arī ar ASV, ar Krievijas federāciju, ar Ķīnu. Tās ir militāra varas Mm, ja nav izpratnes par pozīciju un kādi varētu būt eh, elementi, kas eh, ļautu pozīcijas mainīt, nu tā visa ir daļa no ANO darba un atbildības. Es ļoti cieši sastrādājos ar, kā partneriem ar šīm kodola valstīm. Tas ir ārkārtīgi svarīgi un tā ir daļa no mūsu darba. Par mazajiem taktiskajiem kodolieročiem. Viens no iemesliem, kāpēc mēs eh, uzsveram to, ka ir jāsaglabā princips par kodolieroču neizmantošanu, ir tieši jauno mm, temi, terminoloģiju izmantošanu, mm, New Yield, Nuclear Weapons, piemēram, var likties, ka uh, kodolierocis ir neliels, bet tas var tikt izmantots, un mēs mm, turklāt šie tā saucamie taktiskie kodoli ieroči mm, īstenībā ir krietni vien jaudīgāki nekā Hirošimā un Nagasaki izmantotie, tāpēc nevar būt kaut kādi pārpratumi par šiem mazajiem un taktiskajiem kodolieročiem ieročiem Eh, kas arī nevar tikt izmantoti kādos konfliktos. Nu, mēs eh, to nevēlamies. Un eh, uzturēt principu par kodolieroču neizmantošanu būs kritisks jautājums. Un ceram, ka kodol valstis apņemsies to ievērot. Es jau pieminēju Irānas strīdu risināšanas mehānismu. Es ceru, ka būs iespēja rast eh, risinājumus šiem pašreizējiem konfliktiem. Kā jau es teicu, tad uzsvēršu, ka kamēr mums šobrīd nav formāla eh, loma JCPOA e saistītajos tematos, tad jebkas, ko var darīt apvienotās nācijas, mēs noteikti būsim gatavi spēlēt šo lomu Ja raugāmies uz globālo kodolierošu neizplatīšanu skatu punktu, JCPOA joprojām ir ļoti svarīgs mehānisms, un es vēlos mm, būt droša, ka tas arī tiks saglabāts. Es domāju, ka vismaz būšu mēģinājusi atbildēt uz vairākumu no jautājumiem. Paldies, paldies par to, ka bijāt gatava piedalīties un atbildēt. Paldies par precīzajām atbildēm. Es domāju, ka visu vārdā eh, varu jums vēlēt eh, veiksmi, panākumus eh, jūsu uzdevumos. Un mēs komiteja atbalstam jūsu uzdevumu. Katrā ziņā liels paldies! Kas attiec uz apakškomitejas locekļiem, atgādināšu, ka nākamā sanāksme notiks 17. februārī no 14.30. Liels paldies!